un eh, te, ETP grupām esmu saņēmis kandidātu vārdus darbībai komitejās un delegācijās ar eh, attiecīgo kandidātu vārdiem varēsiet iepazīties šīs sanāksmes protokolā un, ja līdz sēdes beigām nebūs nekāda pretenzija,